Vispirms būs Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Lībijā. Vārds tiek dots. Iaș da cuvântul domnului ministru. <laughs> Așteptăm un minut, două. Vārds tagad uh, ministra kungam, bet mēs vēl uh, minūti pagaidīsim, kamēr ieņemsiet. Mr. Kunders, you have the floor. Kunders kungs, lūdzu jums vārds. President. Prieksēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es augstu novērtēju šo iespēju parlamentā diskutēt kopā ar augsto komisijas pārstāvu Grīnī kundzi par situāciju Lībijā. Izaicinājumu joprojām ir daudz, Esam, eh, protams, redzējuši būtisku progresu, kurš pagājušo reizi parlamentā par to runājām. Politiskais nolīgums, kas tika 17. decembrī parakstīts Kširatā, prezidentūra un padoma par to ir informētas un arī um, ir izveidota pagaidu drošības padome. 8. janvārī augstā pārstāve devās uz Tunisu, lai tiktos ar šo padomi un izteiktu Eiropas Savienības atbalstu miera centieniem un diskutētu ar iesaistītajām pusēm par iespējumu Eiropas Savienības ilglaicīgo palīdzību jaunizveidotajām Lībijas varas iestādēm. Eiropas Savienības 100 miljonu lielā palīdzības summa ir domāta uh, Eh, lai izmantot šajā valstī un brīdī, kad sāks darboties šī padome. Pavisam nesen mēs esam redzējuši panākt vienošanos starp Tavārgu un Misrātu un ir pabeigta, tātad ir pārtraukta vardarbība, kur aizsākās jau 9. gadā. Surmānā, kas atrodas Tripolis rietumos un arī dienvidos, tātad šobrīd situācija ir nedaudz nomierinājusies, kur toreki cīnījās ar citām etniskajām grupām. Pārstāvju palāta 24. janvārī akceptēja Lībijas politisko nolīgumu un tādējādi apvienotās nācijas ir to atzinušas par īstenu un patiesu politisko procesu Lībijā. Uh, un tomēr eh, paredzētajā laikā eh, ministri to tā kā neakceptēja. Būs nepieciešams sarunas arī turpmāk, un tomēr šķiet, ka ir parādījusies gaisma tuneļa gaismā, ka Lībijas valdošie spēki ir sapratuši, ka eh, pārstāvjiem ir jābūt no visām sociālajām grupām un visiem uh, visiem reģioniem. Tikai tad, ja šī padome varēs apvienot šos spēkus, tad varam cerēt, ka Lībijas integritāte, attīstība un arī cīņa pret terorismu būs veiksmīga. Kad parlaments apstiprinās šo valdību, uzskatām, ka tas būs savu veidu garants mieram un cīņai pret Daešu Lībijā. Bet, protams, ka lībiešiem pašiem ir daudz darāmā. Viņi vēlas, lai tiktu izveidots jauns drošības aparāts un lai šā aparāta izveidē palīdzētu arī starptautiskā sabiedrība, ja jaunizveidotā valdība to vēlēsies. Eiropas Savienība šajās aktivitātēs aktīvi piedalās. Tunisā esam atbalstījuši Lībijas spēkus, un arī apvienotās nācijas tos atbalsta. Dalību valsts ir vienojušās savā starpā, lai palīdzētu Eiropas izveidotajai misijai Lībijā. Burtiski pēc pāris nedēļām tā sāks darboties, un esam pārliecināti, ka tā palīdzēs policijas spēkiem cīņā pret terorismu, muitas iestādēm, robežu kontrolai un migrācijas plūsmas pārvaldībai. Demokrātiskās tendences Lībijā ir ļoti sarežģīts process, un tomēr panāktais līgums Lībijas demokrātijā ir vērtējums pozitīvi, jo kāda tad ir alternatīva? Alternatīva ir hauss, valsts, kas nonāktu ekonomiskas katastrofas priekšā, no tā visa var izvairīties. Mēs esam Lībijas kaimiņi, mums ir jāatbalsta apvienoto nāciju centieni un esam gatavi to darīt, visiem spēkiem darīt. Paldies! Thank you, minister. Paldies, ministra kungs. Tagad lūkšu uh, Broka kungam. Man bija jādod vārds Broka kungam, bet viņš nav šeit. Gabrielas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs priekšsēdētājs, uh, ministra kungs, uh, Lībija un uh, valdība. Uh, vēlas ievērot starptautiskos noteikumus, tas ir jāatbalsta. Tripolī veiksmīga darbība ir nepieciešama, lai pārvēlētu simbolisko un geogrāfisko dalījumu valstī, kā rezultātā izplatās terorists. Lībija ir ļoti nozīmīga valsts un nav jāatgādina, ka ļoti liela atbildību piekrīt Lībijas partijām ne tikai attiecībā uz Lībijas tautām, bet uz visu Sahēlas reģionu, Burkina Faso un Malī. Mēs jau zinām, eh, ka ilgu laiku mm, Lībijas situācija ir liels izaicinājums reģionā. Lībijas eh, partiju eh, atbildība ir izšķirīgs mm, elements starptautiskās sabiedrības un citu valstu uh, palīdzība ļoti nozīmīga. Ir jāturpina palīdzības misija robežu pārvaldībā, jāveido jauna civilās palīdzības misija un drošības jautājumā mums jāmēģina apvienot starptautiskās sabiedrības centiemi ja um, ekonomika um, sabruks, tad valdība nespēs mainīt situāciju. Un nākamais jautājums uh, starptautiskai palīdzībai jātiek sniegtai ANO, Āfrikas Savienība, Eiropas Savienība, Arablīga. Visiem jāpalīdz drošības un ekonomikas jomā, lai īstenot prevencijas pasākums pret radikalizāciju Visādi citādi nav jādomā par to, ka situācija Lībijā neizrā, neradīs vēl lielākas sekas uz mums visiem un visās vietās. Paldies. Nākamais runātais Pušķināro kungs. Paldies. Godātie kolēģi, jaunākā informācija, ko mēs saņēmam, rāda, ka Lībija atrodas ļoti nedrošā sit situācijā humanitārā situācija ir briesmīga. Daļš ir izveid, izdevies pat sagraut ceļus un ir viegli saprast, uh, ka ir nepieciešams politisks risinājums ar vienojoties ar nacionālās līdzās pastāvēšanās uh, um, apvienību. Bet uh, tas būs, protams, solis pareizā virzienā, bet risināmo uzdevumu ir ļoti daudz un tie ir steidzami. Nevajadzētu ignorēt arī sekojošo. Līdz šim ir noteikti sankcijas pret dažām personām, bet tās nav īstenotas praksē. Uh, Un tā nedrīkst, jo šie cilvēki apdraud politiska risinājuma atrašanu Lībijā. Drošības situācija ir uh, ļoti apdraudēta. Eiropas Savienībai ir jāsniedz palīdzību, tāpat kā visām starptautiskajām aprindām. Un situācija Lībijā nav vietēja mēroga problēma. Konflikts vēršas plašumā visā reģionā. Un šobrīd jau ir pārāk daudz krīžu piedzīvots. Lībijai ir vajadzīga vienota armija, lai stātos pretī Daesh, bet ar to nepiks, nepietiks, ja startautiskā sabiedrība nepalīdzēs. Paldies, Tanokungs! Mums ir jābūt optimistiskiem attiecībā uz to, ka eh, septembrī pieņemtā vienošanās var tikt īstenota un nacionālā valdība izveidota, taču tam visam ir vajag laiku. Un mēs redzam, ka ISIS eh, um, ietekme reģionā arvien pieaug un ka līdzīgi kā ir Irākā un Sīrijā, un mēs redzam, ka arī Lībijai ir jāsniedz palīdzība. Ap uh, ASV grasās uh, iejaukties militāri vai sniegt militāru palīdzību. Uh, Francijas valdība ir atteikusies no militāras palīdzības, bet es ceru, ka citas dalība valstis tomēr atbalstīs militāras akcijas, ieskaitot manu dalību valsti. Un Li Lībijas piekraste valda uh, ISIS. Uh, un tas pilnībā apliecina, ka kaimiņa attiecība politika ir izgāzusies. Pastāv lieli draudi arī Eiropas Savienības drošībai, ņemot vērā iespējamo bēgļu plūsmu. Paldies, Teličkas kungs. Uh, uh, Paldies, uh, ministra kungs. Vispirms vēlētos pateikties manu kolēģu centienus no citām politiskajām grupām, kur ir sagatavojuši rezolūciju. Manuprāt, teksts ir ļoti labs, tas ir līdzsvarots un galvenais tam ir plaša politisko grupu atbalsta pamatne. Šeit jau izskanēja. Prezidents Buhārī, un tas varbūt atgādinās jums situāciju, ne tikai Lībijā, ne tikai Dienvidu Lībijā, viss Sahāras reģions ir krīzes ķepnās un eh, šajā reģionā ir visaugstākā ieroču koncentrācija, kādu šis reģions jau kad ir piedzīvojis. Cilvēku tirdzniecība šajā reģionā tikai uzņem apgriezienus. Ne tikai pamatiedzīvotāja tiesības netiek ievērotas, bet ne tikai minoritāšu tiesības netiek ievērotas, bet arī pamatiedzīvotāja tiesības. Ko mēs varētu darīt? palīdzēt Lībijai, jā, ko vēl? Mums eh, ir jārunā un jāved dialogs tikai ar tiem spēkiem, kuri ir gatavi šāda nolīguma slēgšanai. Un ceru, ka to atbalstīs visi politiķi. Mēs nevaram eh, spēlēties šeit ar riska kritērijiem. Daesh. Patiesībā Lībijas eh, krasts, jūras krasts, ir dažrokās. Šī teritorija ir tik ļoti Eiropas robežai, ka mums vajag eh, nopietni bažīties par eh, konflikta eskalāciju. Mēs esam pieļāvuši kļūdas pagātnē. Mums šodien ir jārīkojas labāk un saprātīgāk. Viegli varbūt tas nav. Un tomēr, ja politiskie centieni izgāzīsies tad mums ir varbūt jāķers pie ieročiem. Es saprotu, ka varbūt Romā panākt vienošanās eh, varbūt laba, bet ieroči pēdējais, pēdējais salmeņš. Estamos viendo Paldies, priekšēdētāji. Mēs redzam, ka pēdējā laikā politisku vienošanos ir ļoti grūti Lībijā piemērot, kā to vēlas apvienoto nāciju organizācija. Un līdz ar to Uh, jau parādās runas, ka no šī ceļa ir jāatsakās. Mēs dzirdējām arī par to, ko grasās darīt ASV un NATO. Viņi atbalsta militāru iejaukšanos, bet vispirms uh, jāizvērtē tas, kāds efekts bija līdzinējām NATO darbībām. Ļoti daudz cilvēku gāja bojā, viss reģions kļuva ļoti nestabils. Uh, Mēs neesam par to, ka NATO grib stāties ANO vietā. Mēs negribam ieroču ekspertu, eksportu, negribam atbalstu kaujiniekiem, negribam ļaut viņiem tirgoties ar naftu. Lohbīlers kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdāja kungs. Uz, steidzamākais uh, uzdevums ES. Uh, e ir atbalstīt ANO darbībā Lībijā. Ir jāpierāda, ka mēs varam vadīt situāciju, ka mēs varam paļauties uz valdību. Nav nekāda cita alternatīva. Nav apšābāms tas, ka sarunu vešanā dažas iedzīvotāju grupas un uh, uh, citas grupas netika iesaistītas, taču būsim realistiski. Uh, Ja nebūs saruna, tad nebūs pamata miera procesam Tripolē. Mēs redzam, ka diezgan haotiski apstākļi ir un tā sauktā islāma valsts aizvien plašākas teritorijas iegūst. Tādēļ visiem centieniem jābūt koncentrētiem uz to, lai uh, islāma valsts apkaroktu. Un tas, kas domā, ka militāra uh, intervence. Uh, būtu pietiekami, tas smaldās. Ir tik haotiski apstākļi, ka šādas darbības būs neveiksmīgas un bez tam palīdzēs tām grupām, kas jebkuru startautisku darbību vērtē un propagandistiski izmanto, um, sakot, ka tā ir iejaukšanās um, valsts lietās. Tiek uh, runāts par trešo uh, fāzi. Uh, bruņoti apkarojot uh, kontrabandistus, cilvēku kontrabandistus Lībijas teritorijā. Un šāda darbība varētu arī vēl pasliktināt situāciju. Mēs uh, konstatējam, ka cilvēku aiz, situācija aizvien sliktāka paliek. Cilvēkus nolaupa, uh, spīdzina, ir vardarbība pret žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, migranti un um, nabadzīgi cilvēki dzīvo šausmīgos apstākļos. Uh, Starptautiskā sabiedrība nedrīkst atradīt vēl vienu Sīriju. Jāatbalsta valdība, arī nākamā valdība ar humāno palīdzību un jāspēcina da, iestāžu darbība. Tie, kas ir atbildīgi par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tos ir jāsoda uh, starptautiskās tiesās. Paldies! Paldies! Ir zilās kartas jautājums, uh, kas tālāk, kungs. Uh, Tanakums vēlējās uzdot jautājumu. Viņš vēlējās uh, uzdot uh, šo jautājumu uh, kādam no citiem kolēģiem. Permuikungs. Bet, nu, diemžēl par vēlu. Diemžēl par vēlu. Tagad jau nākamā kastaldo, kungs, uzstājās. Tagad, kas taldo kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāji kungs. Politika cieša no. Uh, tā, ka ir tāds sindroms kaut ko darīt. Kaut ko darīt, nevis parādīt, ka nekas netiek darīts. Un tikai sakot notikumu secībai, to apliecina mans premjerministrs Matio Renzi, viņš pieņem lēmumus, kur saks ir ļoti smagas, nu, piemēram, militāra intervents, nemaz nezinot, kādu politisku mērķi jāīsteno. Tas nav pieļaujami un tas ir neattaisnojami valsts vīram. Tas ir noziegums 2011. gadā. Arī tas tā notika. Viss tas, kas pēc tam notika, ir tiešas sakas tam, kas toreiz notika. ASV valdības ierētnis Blumentāls arī runāja par to. Sarkozī iejaucās, lai um, aizstāvētu komerci intereses um, naftas jomā, lai uh, pastiprinātu franču ietekmi Āfrikā. Mm, tas bija prestiži jautājums un bez tam bija veiktas arī darbības tādas, lai Gaddafi nespētu tādu plašāku lomu Āfrikas reģionā, Āfrikas kontinentā spēlēt. Un tad, kad es atkal dzirdu, ka politiķi no Francijas, Lielbritānijas un Itālijas uh, aktīvi rīkojas, tad man liekas, ka pieredze nav ņemta vērā, kāda tā ir bijusi. Gribu tikai reaģēt uz atentātu Parīzē, parādīt savu spēku, lai laikrakstu labi rakstītu. Un Daiši to ir sapratusi. Nu, praktiski aiz, runa ir par nevis par Lībijas un nevis par Eiropas drošības, bet par naftas jautājumiem. Galu galā jautājums ir par to, ka ir nepieciešama stabilizācija, ka ir nepieciešama pāreja. Ja mēs turpināsim bombardēt, eh, tad uh, islama uh, kaujiniekus mēs uh, vēl tikai spēcināsim kā katalizātoru, izaicinājusim un ļausim viņiem šādā izpratnē darboties. Tas arī bija tāpēc Sadam Huseina krišanas. Bija atriebības kustības un daiš tikai auga. Tas ir, tas ir politisku kļūdu seku jautājums, nevis uh, ideoloģijas jautājums. Militārās grupas tiek atainotas kā kas tāds, kas sadarbojas ar uh, iebrucējiem, un tas uh, nepalīdz uh, izlīguma procesam. Ievērojot pieaugušo haosu, uh, jāsaka, ka reģionālie spēki vēl ir tālu no tā, lai varētu aktīvi rīkoties un iejaukties. Un tajā pašā laikā sarunas nedrīkst padarīt pārāk uh, sarežģītas. Ir arī atsevišķas iedzīvotāju ja grupas ciltas, ar kurām jāved sarunas, jānovērš katastrofa un jānovērš karš, jo tas atstās sekas uz mums. Paldies tagad, Borgēcija kungs. Es esmu saņēmis vēstuli no parlamentāriešiem. Es esmu šo vēstuli nosūtījis Mogherīnī kundzei. Un parlaments mūs informē par to, ka embargo dēļ nevar aizsargāties. Un valdība tiek instrumentalizēta. Uh, Uh, citu valdību vārdā, lai sadalītu resursus. Kādēļ es neko nedarīju, lai palīdzētu Lībijai apkarot uh, ISIS? Un ISIS nonāca līdz uh, Eiropas vārtiem. Francijas un Amerikas spēki iejaucās, bet, nu, mm, jāsaka, Lībijā tas netika pieņemts. Uh, jo ir briesmas, ka tiks zaudētas, eh, zaudēta kontrola pār robežām, un tad Eiropu skars vēl viens uh, risks. Embargo uh, turpināts, bet vai jūs neesat pamanījuši, ka embargo, ka Kadafī jau vairs nav pie varas, mm, ir jāparaksta tāpat arī uh, nolīgums par atpakaļ atgriešanu, tā kā Itālija to ir darījusi. ANO saka, 400 tūkstoši migranti ir Lībijā, kas vēlas doties uz Eiropu. Uh, arī Francijas, arī Itālijas aizsardzības ministrs par to runāja, un to starp var būt daudzi teroristi vai arī tādi cilvēki, kas ir saistīti ar ISIS un Daesh, ar Islām valsti. Es domāju, ka šī um, Lībijas parlamentāriešu vēstule ir jāuztver ļoti nopietni. Tā ir uh, vēsture. Uh, ko nosūtīja augstai pārstāvei, un viņa šādus aicinājumus līdz šim nav dzirdējusi un uzklausījusi. Paldies. Nākamā runātāja Dotskons. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Manā Ziemeļīrijas vēlēšanu apgabalā un attiecībā uz visiem upuriem, kas cieta no Kadafī režīma, ir nepieciešama palīdzība. Ziemeļīrijas īrija pamatot ir kritizējusi Toniju Blēru par to, ka viņš negribēja meklēt jau atbildes uz jautājumiem attiecībā uz IRA um, upuriem laikā, kad Kadafī bija pie varas. Un te daudzi cilvēki nevainīgi gāja bojā terorisma dēļ. Um, jānodrošina miers Lībijā, lai varētu vienoties par, arī par finansiālu palīdzību upuriem. Uh, Lībijai ir jāpiemēro visas brīvības un arī vēl gribu pateikt, ka IRA terorisma upuriem ir tiesības kompensācija. Herr Brok, un minūte šit. Broka kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, padoms priekšsēdētāja kungs, augstais pārstāvs koncerto kungs, dāmas un kungi. Man liekas, ka mums jāredz viena lieta. Lai Lībijā būtu miers un stabila situācija ir ārkārtīgi nozīmīga, jo šī valsts ir ārkārtīgi nozīmīga mūsu pašu stabilitātei. Tādēļ šis process, ko Koplerkungs saprātīgi aizsāka, ir jāturpina, un arī augstā pārstāv, tāpat arī dalība valste Dalībvalsts tām pirmkārt jācenšas panākt to, lai ES misija uh, varētu sākt darboties un darboties teritoriālajos ūdeņos un šādā veidā uh, apkarotu cilvēku um, nelegālās pārvadāšanas uh, kuģus un darbiniekus. Uh, Nu, visām citām arī Itālijā situācija būs uh, pasliktinājusies. Otrkārt, jāpanāk situācijas uzlabojums valstī. Ir absolūti nepieciešams sniegt ekonomisko palīdzību. Uh, drošības palīdzību eh, jāsniedz tā, lai stabilizētu šo valsti, lai tā varētu pildīt savas iekšējās saistības, jo šeit redzam, ka dalība valstis par daudz ko runā, bet, nu, praktiski neviens nav iemaksājis eh, līdzekļus Āfrikas eh, palīdzībai. Un ir jāpilda savas ekonomiskās uh, finanses saistības, lai um, varētu situāciju uzlabot šajā un citās valstīs, lai attiecība būtu tāda, ka nevis īsis nostiprina savas uh, pozīcijas, mums ir jāpalīdz arī militāri, jo visādi citādi uh, īsis mērķis ir naftas lauka, arī Alžīras naftas lauka, jo tad situācija būs ļaunāka. Uh, tāda kā Sīrijā un Rakā. Tādēļ šim jautājumam ir absolūta prioritāte. Paldies. Paldies, nākamais runātais pancērī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Rezolūcijas projektā rakstītais ir ļoti skaidrs. Jebkuri politiskie vienošanās teksti ir uh, vērst uz to, lai situāciju uzlabotu, lai veidotu civilu demokrātisku valsti. To, kas uh, tika panākts uh, Maroko, mēs redzam, ka tika nošķirt izpildu un uh, lemjošā vāra, likumdošanas vāra radītas demokrātiskas institūcijas, lai varētu visus izaicinājumus pievērēt arī Lībijā. Mūsu uzdevums ir diplomātiski un politiski sagatavot to, kas ir nepieciešams, lai uh, lēmumi ne tikai tiktu pieņemti, bet arī īstenoti. Uh, un lai plašāk iesaistītu visus uh, aktierus nepieciešamajā uh, starptautiskajā vienošanās procesā. Un gribu uh, par trim elementiem runāt, par to, kas uh, tiek runāts arī rezolūcijā. Būtu labi, ja padomu un komisija turpinātu darbu pie šiem jautājumiem. Pirmkārt, kaimiņa attiecību politika valstis kaimiņos ir nozīmīgas. Ir jāveic stabilizācijas process, ir nepieciešams atbilstošas investīcijas un bez tam ir eh, jāpalīdz eh, pilsētām un reģioniem tādu lomu iegūt, eh, kā tās tiek ievērots Lībij, Lībijas procesā. Pilsētas var um, spēlēt nozīmīgu lomu demokrātiskajā stabilizācijā. Uh, ir ļoti nozīmīgs vēstījums arī parlamentam. Pagātnes kļūdas jānovērš, jo politiskā vadības līmenī nav pietiekami ātri reaģēts un nav pietiekami ilgtermiņa reaģēts. Jādomā ir ļoti saprātīgi un ar galvu. Paldies. Nākamais runātājs Temes Makarkungs. Priekšsēdētājkungs diskusijas par Lībiju aizvien atkārtojas. Un katreiz mēs sakam, ir maz laika Lībijai, bet mēs redzam anarhiju un neskaidras robežas, cilvēku tirdzniecību un bēgļus. Islām valsts iegūst aizvien jaunas teritorijas. IS Lībijā iegūst ietekmi nevis Irākā vai Sīrijā. 300 eh, eh, kilometrus uh, eh, attālumā viņi tagad ir no Eiropas Savienības, un tas ir apdraudējums ES. Sudāna, Nigērija, Čāda, šajās valstīs tiek rekrutēti cilvēki. Tā, tā ir tāda tā kā militāra ārmija, kurā ir ļoti daudz nabadzības ieciet cilvēku. Uh, Jārunā par drošību visā reģionā. Mums ir nepieciešama spēcīga valdība, kas var strādāt. Pēc tam miera misija var palīdzēt stabilizēt valsti. Ceram, ka ar Āfrikas Savienības un Arābu līgas palīdzību. Mums ir nepieciešams progress, mums ir jāvirzās uz priekšu un mums ir jāuzņemās nozīmīga loma. Paldies, nākamā runātājs Pinēlī kundze. Paldies! Mēs varētu teikt tā, ka nu, jau neskaitāmas kāras, kāri Lībijā ir bijuši. Mēs jau zinām, kā antiterora karš beidzas bēgļi, haus, un to mēs redzam visur, visā pasaulē. Ārzemju karotāji, šeit tiek runāts par islamu, taču uh, tiek uh, domāts par veselu paudzi, kas ir augusi kā kara paudzi. Uh, Sīrijas jautājums netika atrisināts, arī nebija tādas gribas. Turcijas diktāts ir akceptēts, nav nekādu sarunu ar, ar kurdiem, un vienīgais, kas to gribēja, tas bija Putins. Un arī uh, vienīgais, kas zina, cik um, nozīmīgi ir kurdi, lai cīnītos ar uh, ISIS. Tāpat Lībijā 2011. gadā iejaucoties, um, rīcība nebija. Uh, veiksmīgi atvēra, tā teikt, durvis īzis, un ja mēs tagad iedomātos, ka vesela valsts tur būtu, tas ir tie ir maldi. Itālija nedrīkst uh, uz Lībijas uh, zemes atkal atrasties arī koloniālās uh, pagātnes dēļ. Paldies! Paldies, nākamais uh, Sebastiekungs. Es domāju, ka ir skaidrs, priekšsēdētāj kungs, ka Eiropas Savienībai nebija veiksmīga loma Lībijā. Mēs ļoti šaubījāmies, vai tas būs veiksmīgi, ja mēs nosūtīsim militārās vienības. Ir 2000 britu saldā, karavīru un arī itāļu. Nu, īsti nezinu, cik veiksmīgi viņi darbojas. Tas būtu risinājums, bet vai tas atbilst mūsu mērķiem? Daži argumenti. Pirmkārt, nu, ir vajadzīga vienota valdība, valdība, kas tiek izveidot un strādā iedzīvotāju labā. Otrakārt, jāpalīdz bēgļiem, kas cieš no šīs situācijas. Un it īpaši uh, tādā veidā, ka mm, destabilizēta tiek vidusjūras telpa, jāpalīdz arī Tunisijai. Bez tam ir jānorāda uz Bernardino Leon, spāņu diplomātu no ANO, viņš veda sarunas, bet vienlaikus ar ASV viņam bija savs līgums, tas ir interešu konflikts, to nevaram. Um, noklusēt, un tas ir jākritizē šajā uh, rezolūcijā. Vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu, ko uzdos Karvera kungs? Jā, lūdzu. You, Paldies. Vai jūs piekrītat Eiropas Savienība iejaucoties Lībijā tikai sarežģīs situāciju? vai nevajadzētu šeit atbildību ielikt Āfrikas Savienības rokās, ko atbalsta ANO, un Eiropas Savienība tikai jaucās pa vidu un visu padara ļaunāku. Apreciado colega, no comparto su punto de vista. Yo considero que... Godāmā kolēģi, es nepiekrītu jūsu viedoklim. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu iesaistīties. Tenemos intereses en Libia y tenemos además un, un llamamiento por nuestra propia constitución. Mums noteikti ir arī jāpareidz apelācija mūsu pašu konstitūcijās. Mums ir jāmēģina atrisināt šis Lībijas konflikts ar visu mūsu enerģiju. Paldies eh, Finče kungam 1 minūte un 30 sekundes. Paldies priekšādātāji. Davida Kamerona atbalsts eh, rezolūcijām ļaus apgāst Gadāfi eh, režīmu Lībijā. Un tas ir klasisks piemērs tuvredzīgai reakcijai pret notikumiem, kas eh, īsnībā ir ļoti būtiski pašlaik uz starptautiskās skatuves. Ja mēs eh, gāžam diktatoru ar šādām bumbu mešanas kampaņām, mēs redzam anarhiju Lībijā, un tieši to ir varējis izmantot islāmskā valsts. Pie, tas ir novedis pie humanitāras krīzes pie Eiropas Savienības ārējām robežām, Un šīs krīzes eh, sekas mēs redzam tagad vasarā, Skandināvijā, Kalē un, protams, nesenie šausminošie notikumi Vācijā. Ība grib veidot militāro misiju, lai risinātu situāciju Lībijā. Mēs dzirdējām to no uh, eh, priekšēdētāja, Eiropas Savienības militāras komitejas priekšēdētāja aizsardzības apakškomitejas sēdē. Mums vajadzētu uh, saprast, ka šī misija noteikti izgāzīsies. Mums vajadzētu mācīties no savām kļūdām un nevajadzētu mēģināt gāzt valstu vadītājus, neņemot vērā, kādas sekas tam varētu būt. Zilās kartas jautājumus vēlas uzdot. Lūdzu, jūs varat uzdot jautājumu. Velmi pozorně jsem poslouchal, pane kolego, váš, váš příspěvek a mám malý dotaz. Pochopil jsem... Es ļoti uzmanīgi klausījos, un es gribēju saprast, vai jūs tiešām tā teicāt, ka ir ļoti slikti dot savu ieguldījumu uh, Lībijas diktatora Kadāfī gāšanā. Right. Go... Nu jā, ja jūs visu laiku iejaucaties citās valstīs un uh, neveidojat plānu, kā risināt šo situāciju, tad jūs īstenībā redat šausmas un teroru šiem nabaga cilvēkiem, kas tur dzīvo. Un jūs līdz ar to redat terorismu un līdzīgas lietas, un uh, tas viss nonāk līdz jūsu pašu robežām. Domāju, ka jums tagad viss ir skaidrāk. Paldies tagad uh, uh Arnautu kundze. Paldies priekšādātāji. Situācija Lībijā ir arī Nikolās Sarkozī uh, eh, rīcības sekas. To atbalstīja dažas uh, Francijas partijas, kas ir ievēlētas arī šeit parlamentā. Uh, eh, Kadafi bija vienīgais, kas varēja apvienot kādas 150 ciltis, kas dzīvo Lībijā. Viņš bija vienīgais, kas spēja izveidot visbagātāko Āfrikas valsti. Tagad šī valsts ir iegrimusi vispārējā haosā. Uh, Un vienīgais ticamais, ko mēs varētu darīt, eh, būtu vērsties pret islāmskās valsts eh, grupējumu. Es uzklausīju uh, eh, Robertu kungu un no viņa uzrunas sapratu divas lietas. Mēs uh, redzam, ka pašlaik islāmskā valsts izplatās Sīrijā un Lībijā, un tas nodrošina arī uh, nelegālu tirdzniecību, kas nav mm, nekas pārsteidzošs. Tāpat arī mēs redzam, ka bēgļi brauc caur vidusjūru un viņu vidū ir arī teroristi un islamiskās valsts grupēm dalībnieki. Mums eh, noteikti vajadzētu aizsargāt mūsu drošību, mums eh, nekavējoties vajadzētu pārveidot mūsu imigrācijas politiku un vajadzētu vērsties eh, pret eh, nelegāliem imigrantiem no Lībijas. Šaprāda kungs, divas minūtes. Priekšsēdētā kungs, podāvs priekšsēdētā kungs, godāmie kolēģi. Situācija Lībijā ir vairāk nekā uztraucoša. Tā rada pilnīgi drūma nākotne Eiropai, ja mēs to nerisināsim pavisam ātri. Islāmskā valsts gūst labumu no nelegālās naftas tirzniecības. Mēs eh, redzam, ka ir ārkārtīgi daudz eh, daēšu mācību nometņu, kas rada teroristus. Eh, pastāv divi leģitīmi iemesli, kāpēc mēs varētu iejaukties Lībijā. Pirmkārt, mēs redzam, ka izklāviskā valsts ātri izplatās, un otrais - nelegālo migrantu pieplūdums. Mums eh, redzam, ka eh, vēršanās pret Gaddafi ir ļa, nav ļāvis mums izvairīties no dažādām problēmām. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt militāru Eiropas Savienības iejaukšanos, to koordinētājot ar Ēģipti, lai vērstos pret islāmisko valsti, bet Francija jau iesaistās tuvajos austrumos un Āfrikā, tāpēc viena tā netiks galā. Un tāpat arī ir jā, jānodrošina aizturēšanas centri, un to vajadzētu darīt Lībijas teritorijā, kur vajadzētu izskatīt migrantu statusu. No Lībijas nāk lielākais bēgļu pieplūdums. Šādā veidā mēs varētu uh, stiprināt uh, pašreizēju drošības situāciju, un mēs varētu palīdzēt arī privātajām drošības kompānijām. Vārds uh, Prēdes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ko mēs pašlaik novērojam Lībijā, mums atgādina kaut ko jau redzētu. Mēs redzam, ka situācija nevirzās uz priekšu. Mēs eh, redzam, ka starptautiskā kopiena ir atzinusi eh, šo vienu valdību, bet eh, mums it kā nesen bija cerības par to, ka tika parakstīta vienošanās pagājušā gada decembrī, bet šīs cerības pavisam drīz izdzisa vajadzētu darīt visu iespējamo, lai pieļautu, ka šī vienošanās tiktu praktiski īstenota. Ir vajadzīga ticama un leģitīma Nacionālās vienotības valdība. Kamēr uh, nav iespējams vienoties par valdību, Daesh gūst labumu no šīs nestabilitātes un turpina izplesties. Šī ir teroriskā organizācija apdraud ne tikai valsts drošību, bet neļauj arī tā ekonomiski izdzīvot. Tā izmanto naftas infrastruktūru un tādējādi apdraud vienīgo Lībijas ienākumu avotu, kas pašlaik stāv uh, priekšā katastrofālajai ekonomiskajai situācijai. Protams, vajadzētu dot priekšroku diplomātiskiem risinājumiem. Militāru atbalstu arī nevar izslēgt. Ir skaidrs tas, ka Lībijas valdība nevarēs prasīt mūsu militāro atbalstu valsts stabilizācijai, ja neeksistēs viņa valdība. Uh, koalīcijas valstu militārā intervence nevar notikt bez uh, uh, efektīvas politiskas stratēģijas, ko akceptē visi lībieši. Mums vajadzētu strādāt ar viņiem roku rokā, lai noteiktu šo stratēģiju. Paldies! Tagad vārds Gomešas kundzei uz divām minūtēm. Eiropas Savienībai un dalību valstīm neizdevās izveidot kopīgu stratēģiju drošības sniegšanai Lībijai. Bez šādas stratēģijas nepārprotam neviena valdība nevar darboties, nav arī drošības nacionālā līmenī, ne, nevar arī atbruņot eh, teroristiskas organizācijas. Eh, šie teroristi izmanto ieroči, kas eh, palikuši vēl šajā valstī savām vajadzībām. Arvien liberālas kustības izvērst par kaut ko ļaunāku un, un strīdi vienkārši iz, kļūst par nestabilitātes avotu. Uh, Turcija un eh, citas valstis atbalsta savus brāļus, eh, musulmaņus, un tā ir arī iznīcināt Lībiju un kļūst par eh, auglīgu augsni teroristiem. Eiropas Savienība varētu palīdzēt Lībijai un visam reģionam, lai tas viss neizvērstos par pilnīgi bezizēju. Mēs varētu pielikt punktu teroristu uh, uzbrukumiem, kas e, tiek organizēti Lībijā un ir vērst uz e- Eiropu. Mums ir jāizveido kopīga stratēģija intervencei. Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir jāizvērš sankcijas pret jebkādu organizāciju vai cilvēku kas neatbalstītu šo vienošanos. Eiropā ir jāuzņem savā atbildība un jāiestājas par savām interesēm nodrošinot drošību Lībijā. Cīņa pret teroristiem nozīmē to, ka jāpieliek punkts uh, politiski ieslodzītajiem un arī cilvēku tirzniecībai un ir jāstiprina Lībijas valstiskās organizācijas, citādi nekad nebūtu drošības, stabilitātes, cilvēku tiesību ievērošanas un arī mm, naftas resursu nodrošinājumu. Jānodrošina šī reģiona stabilitāte. Paldies. Fotīgas kundze, vien minūte. Liczę, że rząd jedności narodowej powstanie niezbędne. Liels paldies! Es tiešām ceru, ka Nacionālās vienotības valdība tiks izveidot pietiekoši ātri. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, lai vispār varētu izmantot pie, eh, palīdzības piešķirtos līdzekļus. Uh, ir jācīnās pret cilvēku tirzniecību, pret daišu, uh, jāpārņem kontroli pār naftas ražošanu. Es augsti novērtēju augstās eh, pārstāves centienus. Paldies tālāk. Um, Aliokungs. Godāmie kolēģi, lūk pie kā novēda piedzīvojumi, kurus apstiprina šeit eh, parlamentā, ko apstiprina Sarkozy un ko ap, ap, apstiprina arī Bernārs Levī. Eh, situācija Lībijā ir dramatiska, eh, situācija Eiropā arī ir dramatiska, un tieši tādas ir sekas šai avantūrai Lībijā. Valdības līdz ar to tagad uh, ved sarunas ar teroristiem, teroristiem no islāmskās valsts puses, un viņi nemaz eh, nedomā, ka vajadzētu pielikt punktu sarunām ar Tobruka parlamentu. Uh, Šeit rodas tāda ģeopolitiska krimināra mīgla, ko mēs esam paši radījuši. Mums vajadzētu nosūtīt signālu, mums vajadzētu nosūtīt parlamentāriešu misiju uz Malī, mums nevajadzētu jaukt ienaidniekus un draugus šajā reģionā. Milāns Mons, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Politiskā vienošanās, kas tika parakstīta decembrī, atbalstīja kur atbalstīja ANO drošības padome savā rezolūcijā, bija ļoti pozitīvs solis Lībijai. Arī lēmumi, eh, ko eh, pieņēma Tobruks parlaments, nozīmē, ka valdība tiek noraidīta, jo eh, nevar panākt vienošanos par konkrētu pantu. Tas ir, protams, grūtības, kuras kaut kā ir jāpārvar Bruņots konflikts tikai apdraud daudz tūkstošu cilvēku dzīvības un grauj ekonomiku, kā arī palīdz Daesh ekspansijai. Un līdz ar to mums ir jāraugās, ko mēs varam izdarīt, lai uzlabotu situāciju, jo ir, lai traucētu rekrutēt uh, cilvēkus dažs rindās, jo svarīgākais ir uh, šai ļoti svarīgai vidusjūras valstī palīdzēt nodibināt mieru, jo nemieru šajā valstī, protams, ietekmē arī kaimiņu valstis. Lībija ir tiešā saite starp eh, vidusjūras piekrasti un Sahels reģionu. Un Tas nozīmē arī tieši saikni ar mūsu piekrasti, un tieši tādēļ ir svarīgi cīnīties ar terorismu un cilvēku tirzniecību. Mēs ceram, ka ANO īpašie spēki un uh, Koblerkungs, eh, kā arī dažādu pušu iesaistīšanās, uh, eh, konflikta risināšanās, ļaus ātrāk atrisināt šo situāciju. Paldies, tālāk par ņūkungs. Priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi, uh, Mums eh, ir pienācis laiks no vārdiem pāriet pie darbiem. Mēs eh, zinām, ka mums ir jāstājas pretī šim haosam, kur mēs varam konstatēt pašlaik Lībijā, bet mums ir jāstājas pretī arī draudiem Tunisijā. Mums ir jāskatās arī, kas notiek Eiropas kontinentā. Mums eh, vajadzētu ķerties klāt darbiem, un tieši to es pieprasu no Eiropas iestādēm, no padomes un no pārējiem pārstāvjiem. Mums vajadzētu nodrošināt, lai militāru atbalstu varētu sniegt nekavējoties. Galu galā mums ir šī Nacionālās vienotības valdība un vajadzētu teikt Tobruka parlamentam akceptēt šo Nacionālās vienotības valdību, lai varētu atļaut šos militāros uzbrukumus, lai mēs varētu vērsties pret Daešu. Protams, ir jāvēršas pret šo mafiju pret šiem uh, tirdzokotājiem, kas uh, atved nāvi. Mums ir jāsaprot, ka ir vajadzīga arī ekonomiskā palīdzība, ir vajadzīgas Eiropas Savienības iniciatīvas, lai palīdzētu Lībijai un lībiešiem. Pārņokungs. Jums Banano kungs vēlas uzdot uh, zilās kartas jautājumu. Okay. Okay. Jā, tieši tā. Es vēlētos kolēģim pajautāt, vai viņš piekrīt. uh, eh, Tobrukas valdības pieprastītajiem embargo. Kā jums šķiet, vai bez embargo mēs ātrāk varētu uh, pavirzīties uz priekšu, vai arī pieņemt Tobrukas eh, valdības prasību pēc embargo? Lai atbildētu uz šo jautājumu, kuru uzdeva mans kolēģis, šodien vajadzētu saprast, ka kaimiņi Ēģipte, Maroka, Tunisija ir partnerēs. Tāpat ir jānodrošina, ka ir diplomātisks risinājums ar Tobruka valdību. Ir jāpanāk vienošanās ar Tobruka valdību, lai ļautu darboties Nacionālās vienotības valdībai jā vai nē, vai ir jāturpina šis embargo, es eh, domāju, ka mums vajadzētu atrast izēju, kas ļautu mums efektīvi cīnīties pret Daešu. Bēlderkungam vienu minūti. Jā, jā paldies, priekšsēdētāji. Nīderlandes prezidentūra un Koenders eh, kungs, es ļoti augstu vērtēju uz klātbūtni šeit ir acīm redzams, ka Lībija kļūst par cīņas fronti islāma valstī. Un viņi šeit veido īpašs nostiprinājums, īpaši nostiprinātas teritorijas. Eh, viņi eh, piesaistīt eh, ārvalstu kaujiniekus, un tagad viņi to dara eh, no Lībijas teritorijas, eh, nevis no Sīrijas kā iepriekš. Un tas ir tieši apdraudējums mūsu kontinentam, tieši no Lībijas puses. Es cenšas panākt to, ka tiek nodibināta Nacionālās vienotības valdība, bet uh, Eh, pastāv arī daudz bēdīgāks scenārijs, kad musulmaņu brālība Alkaida un IS eh, nodibinās koalīciju. Kukana kungs uz vienu minūtu. Priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi, es vēlētos eh, aicināt līdi, Lībijas līderus pēc iespējas ātrāk nodibināt Nacionālās vienotības valdību Tas būtu pozitīvs ieguldījums drošībai un stabilitātei visā reģionā. Cerēsim, ka tas būs ilgspējīgs risinājums. Tikai apvienota Lībija var sākt garo eh, savas politiskās nākotnes veidošanas procesu un dažādo sociālo un ekonomisko problēmu risināšanu. Haos turpināšanās eh, apdraud drošību visā reģionā un rada draudus, ka var um, sakot jauni uh, migrācijas viļņi. Lībijas stabilitāte ir būtiska visai, uh, visai dienvidu kaimiņu attiecību politikai. Tieši tādēļ Lībijai ir jāsniedz visiespējamā humanitārā palīdzība. Uh, Valstī jāpaliedz eh, reformēt eh, arī viņu drošības eh, sistēma. Mēs esam Lībijas pusē. Paldies un tālāk Valenciāno kundze. Es arī vēlētos apsveikt sarunu vedējus bet es vēlētos drīzāk lūgt pēc palīdzības, palīdzēt ar humanitāro palīdzību Lībijai palīdzība, kas ir nepieciešama, netiek piedāvāta, piegādāta. 2,5 miljoniem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Humanitārā palīdzība nav politiska, bet lai varētu panākt politisku risinājumu, humanitārā palīdzība ir nepieciešama. Šodien cilvēkiem ir nepieciešama ārkārtas palīdzība. Tādēļ es aicinu politiskos vadītājus, komisiju, visas iespējamās aģentūras, eh, kas atbild eh, par palīdzību ieskatot ārējās darbības dienestu. Atcerieties, ka mēs runājam par cilvēkiem, cilvēciskām būtnēm, kam ir nepieciešams jums ir galvas, eh, pārtika, medikamenti un eh, kaut kāds eh, optimisms par nākotni. Bašīr kungs nākamais. Paldies! Es atbalstu ANO vestās sarunas un ceru, ka tas tomēr nodrošinās ilstošu mieru Lībijā. Realitāte uh, uz vietas ir ļoti uh, satraucoša. Pastāv risks, ka būs jauna intervence Lībijai, un līdz ar to valsts ir ļoti tuvu hausam. Diemžēl eh, tas tikai apliecina to, ka starptautiskā sabiedrība nespēja panākt pozitīvu risinājumu reģionā. Uh, Ja Lībija sabruks, tas var katastrofāli ietekmēt kaimiņvalsts, piemēram, Tunisiju, kas ir faktiski vienīgais gaišais punkts eh, tā saucamajā rābu pavasarī. Ilgtspējīgs risinājums, protams, prasīs eh, piekāpšanās un kompromisus, pacietību un eh, Lībijā, protams, ir jārisina lībiešu problēmas. Mums ir jāatbalsta demokrātiskās reformas, uh, jo, ja mēs būsim neveiksmīgi atkal, sekas būs dramatiskas. Salīdzinām ar to, ko lībieši pārdzīvo šodien. Paldies, tālāk Makalister kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētā kungs dāmas un kungi, ar šo rezolūciju par situāciju Lībijā Eiropas parlaments vērš uzmanību uh, uz valsti, kura pašlaik atrodas krustcelēs. Kā mēs jau esam šokar dzirdējuši, uh, Humanitārā krīze valstī pasliktinās ekstrēmistu organizācijas un kustības Lībijā pieaug spēkā un mm, rada draudus stabilitātei visā reģionā. Eh, Tāds kaimiņu valsts kā Ēģipta un īpaši Tunisija ir apdraudētas no tā, ka, tās, eh, ka Lībijas konflikts var pārmesties arī uz tām. Tieši tāpēc mums ir jāpalīdz eh, šai valstī uh, lai varētu izveidot nacionālos drošības spēkus, kas varētu nodrošināt kārtību Lībijā. Vispirms ir jānodrošina uguns pārtraukšana un mehānisms, kā to uzraudzīt. Taču visas šīs darbības nenesīs veiksmi, ja vien mēs, eh, ja neizdosies izveidot Nacionālās vienības valdību. Mums ir jāpalīdz Lībijai pēc šo izšķirošo soli. Paldies! Un tālāk Santa Kungs. Priekšsēdētāja situācija Lībijā kļūst izmisumam līdzīga Daeša izplešas šajā reģionā. Viņi ir jāaptur pēc iespējas ātrāk, taču Eiropas Savienība eh, ir nolēmusi vispirms eh, gaidīt, ka tiks izveidot Nacionālās vienības valdība Lībijā, ANO paspārnē. Un līdz ar to mēs eh, demonstrējam neusticēšanos Lībijas iedzīvotājiem. Lībijas sabiedrība ir sadrumstalota pēdējo notikumu ietekmē, tādēļ tas nav pārsteidzoši, ka sarunas ievērojami kavējās. Neviens nedrīkst aizmirst par kļūdām. Uh, mediācijas procesā. Galvenie spēlētāji pārstāv dažādas intereses, bet ir jālem par labu cilvēku nākotnēji Eh, sankciju uzlikšana ir slikts risinājums īpaši, ja eh, to izdarīs atsevišķā no. Un tieši tādēļ ar aizdomām Lībijas ļauts var radīties uz, eh, e, raudīt uz Eiropas cen, rīcību. Nacionālas vienotības administrācijas izveidošana ir viens no riskiem, kas jāuzņemās. Un nākamais runātājs Pietrovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājuši četri gadi, kopš mēs Eiropā raugāmies uz to, kā attīstās notikumi Lībijā, un tas eh, tieši ietekmē situāciju Eiropā, gan attiecībā uz eh, naftu un tā tālāk. Eh, Lībijā ir divi parlamenti un būtībā viņi jau bija diezgan tuvu Nacionālas vienības valdības izveidošanai. Um, Šī ir laba sadarbības forma, kāda e, Eiropas Savienība sadarbojas ar ANO, lai risinātu šos jautājumus, un arī ECR e, politiskā grupa to atbalsta. Bet ir jāatcerās, ka apvienojot e, šos divus konfliktējošos centrus, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tagad neizveidot vēl trešo un nelietu ūdeni uz daišu dzirnavām, kas eh, slepkavo kristiešus šajā teritorijā, mums viņi ir jāaptur. Domnul Fisas, un minūt. Fisas kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau vairāk kārt parlamentā esmu teicis, nekontrolēta Kadafa. Kadafī gāšana nozīmē to, ka Lībija ir pārvērtusies par izgāzušos valsti. Uh, Tas nozīmē to, ka armijas ieroči un uh, algotņi ir nonākuši nepareizās rokās, un pati Lībija pārvērtusies par ieroču tirgu. Lībija pat labam saskars ar divām lielām problēmām. Islāma valsts paplašināšanās un uh, uzbrukumi naftas iegūs vietām un civiliedzīvotājiem un katastrofālā ekonomiskā situācija lielās atkarības no naftas dēļ. Šī valsts ir pavisam netālu no Eiropas, un tāpēc mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai īstenot 17. decembrī parakstīto politisko vienošanos. Un jāizveido Nacionālas vienotības valdība. Runātais tik pārtrauks, kā nekungs lūdza. Priekšstādātāji kungs. Lībijas stabilizēšai paredzētais laiks pamazām tuvojas beigām. Ekonomiskā situācija valstī kļūst arvien briesmīgāka. Uh, islāma valsts pārņem varu un eh, Lībija vairs nav pieejas naftas ieguvis eh, vietām. Lībijai nav iespējas pašai saviem spēkiem pielikt punktu ISIS eh, tālākai paplašanāšanās iespējai. Eiropas Savienība ir sniegus atbalsts Lībijai ir parakstīta vienošanās. Lībieši vēlas, lai tā nestu augļus. Pēc pieciem smagiem gadiem viņi cer uz stabilitāti. Lībijas pārstāvju palātas deputātiem ir jānodrošina tas, ka kaut arī šī vienošanās nav perfekta, vienošanās par eh, kopīgo valdību ir jāīsteno. Lībija tad varēs saņemt humanitāro palīdzību Mēs nedrīkstam ļaut nevienam eh, Lībijas militāram līderim atkal pārņemt politiskos procesus valstī. Lībiešiem nav vajadzīgs cits Kadafī. Paldies! Paldies! Žitņānskas kundze, viena minūte. Lielas paldies, priekšsēdētāji! kilometrov od južnej hranice európy sa po piatich rokoch od pádu kaddáfi. 300 kilometrus eh, no Eiropas robežām atrodas eh, Lībija. Un pēc Kadafī režīm gāšanas valsts ir nokļūsi haosā. Ir ļoti svarīgi izveidot Nacionālās eh, vienotības valdību. Šobrīd Taieši eh, ir paņēmuši kontroli pār daļu no naftas ieguvi. Un Libija ir kļuvusi arī par uh, nelegālu uh, ieroču tirzniecības uh, teritoriju un arvien vairāk tiek pārkāptas cilvēktiesības, un simtiem tūkstošu bēgļu dzīvo ārkārtīgi neatbilstošos apstākļos. Un ir nepieciešams redzējums par to, kāda būs Lībijas nākotne, un no Eiropas ir nepieciešama humanitārā palīdzība, jo citādi var tikt ietekmēta visa Eiropa. Paldies, Gelam kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji! Gau galā Lībija ir mūsu kaimiņu valsts, un situācija tajā ir ārkārtīgi dramatiska politiskā vakuma dēļ. Un to izmanto Daesh un citi ekstrēmistiski noskaņot spēki. Un viņu klātbūtne uh, izplatās tālāk uz Tunisiju, Ēģipti, Sahelu un pat Eiropu. Viņu pus vidus jūrai tiek lēsts ir apmēram 3000 daišu kaujinieku, kas izmanto Lībijas eh, rafinērijas un naftas ievus vietas. Ir jādara viss, lai koncentrētu humanitārās, eh, humanitāros militāros centienus, lai stiprinātu vienošanos par Nacionālas vienotības valdību. Taču tad, ja šis plāns neizdosies, mums ir jāizskata cita alternatīva militāra iejaukšanās ar ANO spēkiem, lai neļautu, ka Taiši pārņemtu Lībiju, kas ir mūsu kaimiņu valsts. Paldies! Priekšsādātājiem nebija ieslēgts mikrofons. Maik. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā, ļoti labi tas darbojas. Paldies, saka Štetins kungs. Nu, Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Pagājušas nedēļa. neizdevās Lībijai izveidot vienotības valdību, un tās ir nozīmīgas traģiskas ziņas. Līdz ar to politiskais vakumums pasliktina arī humanitāro situāciju šai valstī. Tas ievērojami destabilizē arī kaimiņu valsts Tunisiju un Ēģipti. Politiskais vakums ir auglīga augsne teroristiskām organizācijām, kas saistīts ar ISIS Nacionālās vienotības valdības trūkums arī ietekmēs ES operāciju darbību pret e, cilvēku tirgoņiem. Tikai leģitīma līdī Libijas valdība varēs ļaut ES kuģiem iekļūt valsts teritoriālajos līmeņos. Tāpēc aicina Eiropas Savienību un starptautisko sabiedrību darīt visu, lai stabilitātu šo valsti, lai tā varētu panākt stabilitāti. Paldies, tur bija priekšstādātājs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies pieci runāta, runātāji. Līdz ar to došu vārdu Pospišilkungam. Vienu minūtu, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti uzmanīgi klausījos šajās debatēs, piekrītu manu kolēģu analīzei. Situācija Lībijā ir bezcerīga un Eiropa, Eiropu gaida citas bēgļu plūsmas. Pieminēšu vienu lietu, kas līdz šim neizskanēja, un tie, tas ir apdraudējums mums. Te runa par citiem Eiropas pilsoņu sagrābšanas gadījumiem Lībijā vēlos sacīt padoms un komisijas pārstāvjiem, ka tika no, nolaupīts 2015. gada maija, martā viens Čehijas pilsoņas Pavels Hrūza. Viņš strādāja naftas ieguvas uzņēmumā, Viņš tika paņemts cilniekos un viņu pāri par gadu jau tur teroristu organizācija. Jums jāņem šis fakts vērā, ka jūs vadāt sarunas ar dažādām grupām, jo draudi cilvēks nolaupīt turpinās. Lielas paldies, Marijas Kungs, vienu minūti. Paldies priekšstādē. Pašreizējā politiskā un ekonomiskā sabrukšana Lībijā smagi skar Lībijas tautu. Vēl šodien novērojams uzbrukumu, novērojami uzbrukumu ievērojumiem naftas ieguves punktiem, kas ir ļoti svarīgi Lībijas izdzīvošanai, jo 80% no šīs valsts IKP ir atkarīgi no naftas ieguves. Nesen Daesh eh, teroristi pēc 2011. gada Kadafī gāšanas e, ir sākuši bombardēt arī o, ostu un naftas ieguves vietas. Līdz ar to daudzi cilvēki no Lībijas ir spiesti doties prom un tā tiek pastiprināti migrācijas viļņi. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstī līdz ar to ir jāvēršas pret uh, starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem, kas novērojami šai valstī katru gadu. Līdz sakustām arī jā, ir jāvērš pret Turciju, kas atbalsta Lībijā aktīvos daišu kaujinieks. Paldies! Jakov Čičukungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Kad pirmo reizi izteicos par Lībiju šajā parlamentā, es sacīju, ka mēs zinām to, ko mēs nevēlamies. Mēs nevēlējāmies, lai pie varas būtu diktators Kadāfi. Mēs vēlējāmies demokrātas Lībiju, taču mēs nezinām, kā to panākt. Vai mēs tiešām zinām, ko mēs gribam tagad un kā mēs to gribam panākt un kā mums izdosies to panākt. Jo šķiet neticami, ka pāris tūkstoši bandītu kaujinieku rada tādu problēmu dienvidu kaimiņu valstī, destabilizē veselu reģionu, un mēs nevaram atrisināt šo problēmu, bet pagātnē mēs būtu varējuši iz, mm, iznīcināt veselu Kadafī režīmu. Liekas neticām, ka Eiropas Savienībai nav diplomātiskās uh, varas, lai risinātu šo problēmu. Mums ir nepieciešama ārkārtas risinājumi, lai šo situāciju novērst. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji! že základní chybou spojených států bylo vyklizení pole právě v iráku že to vytvořilo bezpečnostní vakuum eh, a vytvořilo to předpolí pro rozšíření izraisīja drošības vakumu Lībijā, kuru tagad aizpilda daišu spēki. Mēs atkal izgāzīsimies, tā, ja ļausim Lībijai iet savu ceļu bez mūsu atbalsta, jo šajā valstī pieejam ļoti daudz ieroču un uh, tie nonāk nepareizās rokās. Ir vairāk risinājumu, kā veidot Nacionālās uh, vienotības valdību šajā valstī, arī vairākus priekšlikumus šodien dzirdējām. Es uzskatu, ka eh, Eiro eh, padomas pārstāvjiem jādara viss, lai uh, palīdzētu Lībijai tikt vaļā no pašreizējās krīzes. Paldies! Nākošais runātājs lūdzu. Thanks. Military... Polčakungs. Atbalstot Kadāfī gāšanu, ASV un Eiropas Savienība nerīkojas pareizi, nesniedzot atbalstu tālāku, stabilāku formējumu izveidēju. Divus gadus pēc Kadāfī krišanas briesmīgā pilsoņu karā mm, parādījās pirmie uh, simptomi tai problēmai, ko mēs tagad redzam ar Daešu. Šai valstī nav struktūras, lai stātos daišu kaujiniekiem pretī. Mums ir jāsniedz finanšu, drošības un politiskais atbalsts, lai nodrošinātu funkcionālu, iekļaujošu Nacionālās vienotības valdības izveidi, lai neļautu tālāk izplatīties veizim, kas ir daiši. Lielas paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofonu procedūru un tagad vēlos dot vārdu ministram Konders kungam. Uh, thank you, uh, Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Cienījamie deputāti, paldies uh, par šo ļoti uh, interesanto debati un par jūsu būtiskiem komentāriem. Es domāju, ka šeit runājot augstās pārstāvis vārdā, mēs visi piekrītam tam, ka uh, Lībija ir ārkārtīgi svarīga mūsu kopējai ārējai un drošības politikai. Lībija ir mūsu kaimiņš, tā ir ļoti tuvu arī Tunisijai un uh, Ēģiptei, arī Nigērijai un uh, Malī un tāpēc pastāv eh, riski, kas arvien pieaug, par to, ka, eh, ko izraisa Dāieša klātbūtne Lībijā. Mēs arī piekrītam, ka politiskais process, lai gan tas virzās uz priekšu, nevirzās uz priekšu pietiekoši ātri, ir daudz šķēršļu priekšā, un situācija ir trausla, Lībija ir nepieciešama viss mūsu palīdzība. Es dzirdēju no daudziem no jums, ka Eiropas Savienība ir ļoti tuvu Lībijai un tiešām eh, tas rada lielus draudus. Teroristu grupējumi izplēšas un Daesh eh, rada eh, apdraudējumu piemēram Lībijas naftas industrijai Un tas eh, vēl vairāk apliecina to, ka nepieciešams rast politiskus e, risinājumus un jāizveido e, eh, Nacionālas drošības valdību un drošības spēki. Pašlaik visa, teiksim, sociālās struktūras Lībijā ir e, neeksistējošas. Ir jāsāk, jāizveido struktūras, kas palīdzētu kontrolēt uh, nelegālo migrāciju. Un paties risinājums būtu e, valdība Lībijā, kur atbalsta visi lībieši un kas strādā visu lībiešu vārdā. Un tādēļ mums ir jāsniedz visi iespējamais atbalsts no starptautiskās sabiedrības puses. Bet, ja jūs palūkojaties uz e, dažādajiem konfliktējošiem spēkiem, e, Daesh klātbūtni tik daudzās Lībijas daļās ir jautājums, vai vispār var panākt šādu kompromisu. Tas nebūs viegli. Vairums lībieši nav radikāļi. Viņi nemaz neatbalsta daļu nekādās tā izpausmēs. Jaunās uh, varas iestādes uh, pārstāv relatīvi eh, mēra no vairākumu, un mūsu pienākums ir palīdzēt viņiem un iedvesmot viņus. Eiropas Savienība turpināsies darīt visu, ko tā var lai palīdzētu šajos centienos, lai Lībija pārvērstos par drošu un uh, attīstību ceļojošu valsti pēc pieciem gadiem haos. Es, protams, saprotu šo jūsu argumentāciju par to, ka ir nepieciešams runāt par plānu B, taču mēs ļoti uh, cieši ticam, un tam tic arī viss starptautiskā sabiedrība, uh, ka uh, politiskais uh, risinājums uh, ir sarunu rezultātā panākts risinājums, kas varētu novērst pilnīgu ekonomisku sabrukumu. Tas nav naivums vienkārši kā tāds, jo šis process patiesībā notiek un balstīties uz kaut ko nenotiekošu nereāli nebūtu saprātīgi. Mēs esam uh, gatavi atbalstīt uh, sarunu procesu, faktiski to mēs jau darām. Augstā pārstāve ir iesaistījusies šajā procesā, mēs sadarbojamies arī ar Mārtiņu Köbleru un daudzi atzīmēja, ka viņa darbs ir tiešām atzinības vērts. Uh, un ļoti sarežģījā situācijā decembrī viņš uzņēmās iniciatīvu un sāk šo darbu, ne tikai iesaistoties ar dažādiem spēkiem šajā valstī, bet arī uh, sadarbojoties ar eh, vietējām pašvaldībām, kas ir tuvāk pilsoņiem, un viņš ļoti labi saprot, cik svarīgi ir strādāt pie šiem jautājumiem no mm, dažādām pusēm. Viņš ļoti labi zina, kā vēst sarunas, un, protams, ka mums viņš ir jāturpina atbilst atbalstīt, jo sarunvedēja viena paša to nevar izdarīt. Ir vajadzīgs arī sabiedriskās, starptautiskās sabiedrības atbalsts, Eiropas Savienības atbalsts, arī eh, drošības padomas atbalsts eh, no, no Ņujorkas. Mm, humanitārās krīzes jautājums arī eh, nedrīkst palikt novārtā. Situācija ir ļoti nestabila un sadrumstalota. Uh, valsts pilsoņi kļūst par upuriem visai šai situācijai, un viņi ir tie, kas maksā par to visdārgāk. Un tieši tādēļ uh, ir jāatrisina šī situācija, jo uh, humanitāras palīdzības piegāde ir ārkārtīgi sarežģīta. Ir vesela virkne dažādu projektu, kuru realizācija ir pārskatīta, lai varētu veiksmīgāk sniegt humanitāro palīdzību iekšēji pārvietotām personām un migrantiem. Nu, diemžēl visus cilvēkus šī palīdzība nevienmēr sasniedz, bet ir, Eiropas Savienība ir ārkārtīgi svarīgs spēlētājs šīs palīdzības sniegšanā cilvēktiesību pārkāpumi. Tad, kad mēs meklējam politiskus risinājumus, kad mēs domājam par riskiem, ar kādiem sastopas Lībija, ir jāsaprot, ka cilvēktiesību pārkāpumi ir kliedzoši. Jūs redzat, cik daudz uh, dažādas, dažādi militāri grupējumi ir sastopami Lībijā, kas tur darbojas dažādos veidos pārkāpjot cilvēku tiesības. Un mums ir jādara viss, ko mēs varam, mm, lai kaut kā šo situāciju atrisināt. Uh, bet to var izdarīt eh, tikai turpinot sarunas par jauno valdību, par šīs valdības izveidi, par to, cik eh, valdības locekļiem būtu jābūt un tā tālāk. Nu, un es varbūt nevēlos iedziļināties eh, sīkumos, bet Eiropas Savienības misija ir notikusi un mēs turpinam darboties arī uh, plašsaziņas uh, līdzekļu sektorā ir virkne projektu, kas ir veltīti tieši uh, pārējas procesiem. Priekšsēdētāja skundzes vēlētos beigt ar to, ka es jūtu, ka arī Eiropas parlaments atbalsta uh, procesa turpināšanu bez uh, kaut kādas naivas paļaušanās uz brīnumu. Uh, Un eh, jāsaka, ka politisks risinājums ir visveiksmīgākais šī ziņā, no tā nav nekāda maigā pieeja. Un, protams, automātiski Lībija nepārvērtīsies par Dānijas eh, līdzīgu valsti vai par stabilu demokrātiju, bet tas ir veids, kā var panākt stabilitāti ar Eiropas Savienības palīdzību un novērst dāiešu radītos draudus. Paldies, esmu saņēmis astoņus priekšlikumus rezolūcijai. Tos iesniedza balstoties uz uh, paziņojumu debates, līdz ar to ir.